piedāvājot eh, viņiem eh, savu palīdzību. Es te gribētu aicināt uz vienu minūti klusuma brīdi. Lūdzu, piecelsimies visi kājās uz vienu minūti klusuma brīdi. Thank you. Paldies. E, koleżanki i koledzy, pod oświat... Gadāmie kolēģi, Rakstiska deklarācija ar numuru 3 2011, ko ir iesniegusi Romana Jordanas Izēla, Anna Gomeša, Korina Lepāža, Murku Naitē, Mikuliniene, In Indreka Taranda par Clean Up Europe iniciatīvu. Un Let's Do It What um, ir parakstīta, to ir parakstījis vajadzīgais deputātu skaits saskaņā ar 123. pantu, tā tiks publicēta kā šīs sesijas pieņemts teksts. Un uh, parakstītāju vārdi būs norādīti protokolā. Cizēls kundzei vēlēs ko teikt, lūdzu, dod jums vārdu. Uh. Predsednik, eh, spoštovani kolegi, najprej se vam. Dāmē kolēģi, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos eh, pateikties par šīs deklarācijas atbalstīšanu. Brīvprātīgā veidā mēs esam parādījuši, ka tīra vide mums ir ļoti nozīmīga. Taču lūdzu neapstāsimies pie šiem parakstiem. 2012. gadā Šī akcija par mūsu vides attīrīšanu ir jāturpina. To vajadzētu ieviest pēc iespējas vairāk pilsētās, un tieši tāpēc arī mums vajadzētu aicināt vides organizācijas atbalstīt šo mūsu iniciatīvu. Lielas paldies! Taranda kungam vārds. Yes, please, kolēģi. Jā, kolēģi, dod jums vārdu. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Bet lūdzu ļoti īsi izsakieties. Apology. I'm not guilty in that. Thank you, Mr. President. Es atvainojos. Paldies priekšsādātāji, liels paldies visiem, kas atbalstīja šo iniciatīvu. Izteikšos pavisam īsi. Man ir bijis liels prieks strādāt eh, Cizels kundzes uzraudzībā, sadarbojoties ar Gomesas eh, un Lepāžas kundzēm. Tā ir patiešām īstenā pilsoņu iniciatīva. Tā norāda, ka pilsoņi var vest Eiropu labākā nākotnē, taču ņemot vērā pretrunas, kas ir saistītas rakstis, rakstītajām deklarācijām un dažādajiem viedokļiem par šo deklarāciju liederīgumu, es vēlētos atvainoties tiem kolēģiem, kuri jutās aizvainoti mūsu kampaņas dēļ. Un es īpaši vēlētos pieminēt eh, savas apakškomitejas priekšsēdētāju Danžena kungu. Es eh, vēlos teikt, ka Turpmāk šī sasaukuma laikā vairs nepiedalīšos rakstītās deklarācijās. Liels paldies! Un cerams, ka mēs visi tiksimies 2012. gada akcijas dienā. Przechodzimy do głosowania. Labi, tagad varam pievērsties balsojumam. Darba kārtībā ir paredzēta balsošana par zvera kunga ziņojumu jaunatne kustībā pamats Eiropas izglītības un apmācības sistēmu uz